Eh, Padimātas kundze ziņojums atver mums ceļu eh, risināt fiskālos jautājumus, un es ceru, ka parlaments to pieņems. Paldies. Pan Ivo Streiček. Paldies tagad Streičeka kungs EKR eh, e grupas vārdā.